rezolūcijas, kas eh, tiks pieņemta šajā sesijā, tiek pieņemta šajā sesijā, tiks bezkavēšanās nodots attiecīgajiem institūcijām. Un tādējādi šī parlamenta.